So, liebe Kolleginnen un Kollegen. Dārgie kolēģi, sanāksme tiek atsākta. Vakardienas sanāksme protokols un pieņemtie dokumenti ir jums pieejami. Vai jums ir kādi iebildumi? Iebildumi nav, līdz ar to uzskatām protokolu par apstiprināt. Pirmais darba kārtības punkts ir